grupas eh, sagatavoja sarakstu ar nominācijām, eh, kas man ir uz galda. Un eh, šis saraksts tika uzņemts šīs sēdes protokolā. Ja pēc protokola publiskošanas neviens neiebildīs, tad šis nomināciju saraksts tiks pieņemts. Nākamais punkts darba kārtībā ir um, Jautājums, uz kur jāatbild mutiski, ir nerdzīgo personu piekļuva grāmatām. Pirmā uzstāsies kolēģi Maconī. Jums ir vārds. Paldies, kolēģi. Jautājums ir sagatavots. Jo Eiropas parlamentam tagad jāiejaucas, uh, lai parakstītu saistošu starptautisko vienošanos, lai neredzīgiem nodrošinātu piekļuvi grāmatām breja formātām. Un um, pagaidām tikai 5% visu drukāto izdevumu ir pieejami neredzīgiem. Mums tāpēc ir jāiejaucas. Šādu soli atbalsta arī intelektuālā īpašuma organizācija VIPO. Tas nav taisnīgi, ka šiem cilvēkiem pagadām nav pilntiesīgās piekļuves pie grāmatām. Tas eh, šos cilvēkus sociāli negatīvi ietekmē, atņem viņiem neatkarību, neļauj būt autonomiem. Zinātnieki pierādīja, ka braja, braile rakstu izmantojot un piekļūstot grāmatām šādā veidā neredzīgiem attīsta savas spējas labāk, proti labāk komunicēt, un um, piekļuves uzlabošana nozīmē arī mazāku neredzīgo cilvēku diskrimināciju, kas šobrīd tomēr vēl ir konstatējama. Tas arī būtu 2020 stratēģijas uh, ietvaros. Šim cilvēkam ir potenciāls un viņam jābūt iespējai šo potenciālu izpaust. Protams, mums jāciena Eiropas Savienības līgumi, bet uh, arī ANO uh, konvencijas, arī pamatiesību hartas principi. Uh, Šis jautājums līdz ar to ir delikāts, un mēs vēlamies, lai komisija mainītu šeit savu nostāju. Īpaši ņemot vērā Eiropas Savienības parakstītos uh, līgumus, kur runa ir par intelektuālām īpašuma un autortiesība aizsardzību. Tagad VIPO notiek diskusija par attiecīgu priekšlikumu. Būtu labi, ja tiktu pārskatīta komisijas un padomes nostāja. Komisija un padome diskutē šobrīd, diskutē arī par eh, diskriminācijas novēršanu citu starpā un tiek gatavots jauns eh, likumdošanas akts, kā apkaro diskrimināciju pret eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uh, Un eh, pie tā paša galda sēž cilvēki, kas eh, nevēlas eh, likvidēt šīs barjeras. Viņi atsaucas uz ekonomikas apsvērumiem, bet tomēr iespējas pastāv un mums jāaizstāv pamatprincips. Un ekonomika nedrīkst nākt pirmā un aizānot cilvēktiesību ievērošanu. Tāpēc um, komiteja ir um, noformulējusi jautājumus, kur jāatbild mutiski. Komisijai un padomē vajadzētu savu nostāju koriģēt un nākt klājā ar uh, citu taisnīgāku pozīciju. To parlaments vēlas panākt. Paldies, cienījamā kolēģi, īpaši par runas laiku ievērošanu un tagad došu vārdu Barņē kungam. Priekšsādātāja labvakar, dāmas un kungi deputāti. Paldies arī jums, Mastonī kundze. Un paldies, ka es drīkstu izteikties eh, diskusijā par neredzīgajiem un vairedzīgajiem. Debats, kas pašlaik notiek Eiropas Savienībā, jūs zināt, ka Eiropas Savienība tā ir viena no mūsu vērtībām palīdzēt um, paplašināt tiesības eh, cilvēkiem, kam ir kādi trūkumi, un eh, panākt to, ka eh, cilvēki ar kādu invaliditāti var piedalīties sociālajā kultūras dzīvē un tam līdzīgi. Eiropas komisija ir apņēmusies to darīt, un arī jūs, kundze, to atgādinājāt, kā tas notiek ar stratēģijas 2020 palīdzību. Mēs atzīstam, ka uh, cilvēkiem ar invaliditāti ir uh, tādas tiesības, kādas tiek ierakstītas ANO konvencijā, un arī, protams, uz viņiem attiecās pamatiesība. Tā ir mūsu nostāja, kuru mēs arī aizstāvam pašreizējās diskusijās intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācijā runājot tieši par um, neredzīgajiem un bairedzīgajiem. Es tikai gribētu precizēt vienu lietu. Viena debašu daļa attiecās uz starptautisko juridisko instrumentu, kas ir saistošs un kur tiek runāts par to, ka autortiesībām tiek uh, izņēmumu kārtā netiek piemērotas attiecībā uz uh, uh neredzīgo rakstiem. Bet neatkarīgi no šīm debatēm mums ir jābūt arī pragmatiskiem un mums ir jākoncentrējās uz daudz būtiskāku jautājumu un steidzamāku. Vai teksts, kas ir mums priekšā uz galda, pēc sava satura mums spēj dot ticamu un efektīvu risinājumu vairdzīgajiem, kas attiecas uz Eiropas Savienību. Tad tas ir mūsu pienākums ar to strādāt. Un es vēlētos atgādināt, ka visas dalību valstis ir piemērojušas izņēmumus attiecībā uz vairedzīgajiem un saskaņā ar pamatiesību hārtu un uh, arī uz um, invalīdu tiesībām informācijas sabiedrībā. Un mēs arī aicinām pašas interesētās puses sadarboties. Ir nepieciešama sadarbība starp neredzīgo organizācijām, lai padarītu grāmatas eh, būt pieejamas tādā formātā, kādā tas ir nepieciešams neredzīgajiem. Mums ir jārūpējas par to, lai mēs varētu konstatēt, kāda ir vislabākā atbilde šai problēmai. Eh, dāmas un kungi, šīs debatas ir tikai ievads starp visām iesaistītajām pusēm mums vēl ir jāizlem par to, kāds būs juridiskais instruments, ko mēs izmantosim, un es esmu gatavs uh, uzklausīt jebkuru pozīciju. Eiropas Savienība ir apņēmusies konstruktīvi strādāt, mēs esam uzsākuši debates, mūs atbalsta dalībvalstīs mēs esam piedāvājuši pašreizējos četrus tekstus aizstāt ar vienu tekstu. Mūs atbalsta arī Pasaules neredzīgo organizācija. Un um, pēdējā VIPO uh, sanāksmē tika runāts par nepieciešamību mainīt tekstu, uzlabot to, un mēs to darījām zināmu gan saviem partneriem, gan iesaistītajām pusēm. Mēs aicinām visas puses šādā veidā, cik ātri vien iespējams, ķerties vērsiem pie ragiem, un kā jau to teica Maconi kundze, eh, ir tiešām nepieciešams dialogs, un es to arī darīšu. Es dial vedīšu dialogu arī ar dalību valstu valdībām, lai atrisinātu šo jautājumu pēc iespējas labāk. Es paldies, komisāra kungs. Tagad politisko grupu vārdā runās Pasešu kundze pusotru minūtu lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Es priecājos par savas kolēģis Matsonī iniciatīvu, jo Eiropā ir miljoniem cilvēku, kam ir problēmas ar redzi. Tāpēc ir nepieciešami papildus instrumenti, lai šie cilvēki netiktu izolēti, lai būtu grāmatas, kas, ko viņas var lasīt, lai viņi varētu piekļūt arī darba tirgumu un kļūt integrēti. Statistika rāda, ka ir ļoti maz neredzīgo, kas var atrast darbu, un tehnoloģijas attīstība ir padarījusi iespējamu, ka grāmatas daudz lielākā mērā ir pieejamas neredzīgajiem un vairedzīgajiem. Um, tas nozīmē, ka var publicēt vairāk grāmatas braila rakstā, bet uh, tāpat var daudz vairāk grāmatas publicēt CD formātā. Es aicinātu komisiju darīt visu, kas iespējams, lai atbalstītu izņēmuma mm, gadījumu attiecībā uz autortiesībām e, šeit un vajadzētu arī apmainīties ar labām praksēm. Es vēlētos atgādināt, ka mūsu valstī bibliotēkās ir pienākums piedāvāt grāmatas neredzīgajiem. Paldies! Herzlichen Dank. Lielas paldies. Nākamais runātājs no SD politiskās grupas Kešmen kungs. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Komisāra kungs. Uh, Es jūs diezgan ilgi pazīstu, un es esmu redzējis, kā jūs aizstāvat vienlīdzības principu, tāpēc es aicinātu jūs turpināt strādāt pie tā. Mums ir nepieciešams pozitīvi pie tā strādāt. Mums ir nepieciešams padarīt e, pieejams grāmatas e, e, cilvēkiem, kas ir vairedzīgi un neredzīgi. Visi prasa saistošu uh, nolīgumu neredzīgo asociācijas un dalībvalstis un tam līdzīgi. Neredzīgie cilvēki cieši grāmatu badu, ja tā varētu teikt. Vai e, mēs varam iedomāties pasauli, e, kur mēs nevaram piekļūt īgo e, grāmatām, Šekspīra darbiem un ļoti daudziem citiem darbiem. Es mudinu jūs darīt, ko vien varat. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs no Aldes. Arkins Kūns, pusotru minūti. Thank you! Paldies! Pēdējo triju gadu laikā mēs ļoti daudz esam. Um, Eh, klausījušies par to, ka ir jāievēro noteikumi. Un vienalga, par ko tas ir, bet tad, kad mēs runājam par neredzīgajiem, tad mums visu laiku teikts, ka vajadzētu drīzāk eh, uz brīvprātības pamata te kaut ko darīt. Eh, komisārkungs, jūs teicāt, ka jūs esat atvērts konstruktīvām sarunām. Bet te mums ir jāatcerās, ka ir arī neredzīgi e, es pilsoņi. Un tas, ko es dzirdēju no jums tagad, ir jā, bet ne tagad. Mums ir nepieciešams vēl vēst pārunas. Manā valstī īrijā, ka e, neredzīgo asociācijas padomi teica, ka Eiropas pilsoņi, kas ir neredzīgi, cieši grāmatu bādā. Uh, Viņi nevar lasīt. Um, et, eh, jums ir informācija, ko sniedz arī Eiropas neredzīgo savienība, Eiropas parlaments, un es lūdzu jūs tajā ieklausīties. Paldies! Paldies īpaši par desmit jūs ietaupītajām sekundēm, un nākamā ir no zaļajiem. Okens kundze, pusotra minūte lūdzu. Eh, Liels paldies, priekšsēdētāji. Priekš, komisāra kungs, es nevēlos atgādināt to, kas ir teikts par šīs problēmas svarīgumu. Tā ir liela, tas ir skandāls. Jūs šeit iesniedzāt stratēģiju, taču reālajā dzīvē tas nozīmē, ka nenotiks nekas. Nekas. Ir ļoti daudzi laipni vārdi, taču nekas nenotiek. Es neesmu tik draudzīga kā Kešmena kungs, kurš izteicās pieklājīgi ar jums un draudzīgi, taču mums ir nepieciešams konkrētas atbildes, līgums. To es gribu no jums saņemt, skaidrs noteikums. Un nevar būt tā, ka mēs tagad sakam, ah, mums jārunā ar mūsu partneriem. Tas viss taču ir tikai klačas un nekāda skaidra vārda. Un patiesībā nekas nav noticis. To mēs esam pagātnē jau apgalvojuši un to mēs atkārtojam. Mēs šeit parlamentā esam vienoti. Lielākā daļa dalībvalstu arī piedalās un nevar būt, ka mēs vienkārši tā izrunājamies, atrunājamies. <clears throat> Šeit runa ir par līgumu, par saistošām norunām, nevis par kaut kādām vienošanām, kas ir tā, tādi nesaistoši likuma. Šeit nav galvenais pelnīt naudu, bet galvenais ir tiešām sniegt ieguldījumu, lai neredzīgiem cilvēkiem būtu tāds pašs iespējas kā visiem pārējiem. Kašmēna kungs jau to teica, un tas taču ir šausmīgi, ka tik daudziem cilvēkiem nav piekļuvis literatūras darbiem, grāmatām, drukātiem darbiem, jo cilvēki pārāk maz iestājas par šo lietu. Es tiešām ceru, ka komisāra kungs jūs to ņemat nopietni. Paldies! Nākamais no IPT e politiskās grupas Morgantī kungs pusotru minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es apsveicu Barņē kungu Nesen Itālijā tika izdota publikācija un pētījums, ka gadā tiek izlasīts neliels skaits grāmatu, vidēji trīs grāmatas eh, katrs cilvēks izlasa un tikai 30% no visiem iedzīvotājiem lasa katru dienu. Lasīt ir ļoti būtiski un arī piekļuvē lasāmvielai ir būtiski, īpaši vairedzīgiem cilvēkiem. Un, uh, Šī problēma ir saistīta arī ar autortiesībām, taču mums ir jaunas tehnoloģijas, digitāla formāta, un es domāju, ka izmantojot tās ir jāuzlabo piegādājums, taču runājot par autortiesībām, tās kļūst par neuzvaramu šķērsli. Tādēļ ir jā, jāietekmē izdevniecību darbs un lēmumu pieņemšana. Ir nolīgumi, kas šāda veida uh, grāmatu izdošanu ierobežo. Mums ir nepieciešama nolīguma, kas ir saistoša, lai šī diskriminējošā situācija tik likvidēta. Šeit runa ir par cilvēkiem ar redzes problēmām, un viņiem jānodrošina tādas pašas tiesības, kā visiem pārējiem izmantot šos lasām vielu. Un, kā jau teicu, vairdzīgie to īpaši novērtēs. Paldies! Turpmākie runātāji ir. Beker kungs, vienu minūtu lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji cienījumu komisāru kungs, kā lūgumrakstu komitejas dalībnieks es iestājos par to, lai mēs nebalsot pret saistošajām normām. Maconī kundzes paredzētais ietver to, ka mēs iesim lielus soļus uz priekšu, īpaši, ja mēs palūkojamies uz tiešsaistes sektoru, tad mēs redzam, ka jau tagad Šveicē, Austrijā un Vācijā tiek spērti lieli soļi, un kad mēs uzdodam šo jautājumu par tiešsaistes piekļuvu, tad problemātika tikai sarežģās. Es apsveicu to, ka mēs cenšamies Eiropiskā līmenī visu noregulēt un priecīga ziņa ir tāda, ka vairedzīgo cilvēku skaits samazinās pateicoties medicīnas attiecībai, taču es jūs, komisāra kungs, aicinu, lai šie nelielā grupa cilvēku, kuriem ir redzes traucējumi, lai viņi varētu izmantot savas tiesības un lai viņi varētu piekļūt kultūras vērtībām kā grāmatām. Paldies, paldies, kolēģi kungam. Nākamais runātājs vienu minūti ir Prendergasts kundze. <clears throat> Paldies. Šis mūciskais jautājums no sā at... atkal norāda uz to, kāda ir starpība starp redzīgajiem un neredzīgajiem. Neredzīgajiem ir tādas pašas tiesības uz piekļuvu grāmatām kā man vai jums, taču viņi piedzīvo to, ko sauc par grāmatu bādu. Uh, um, Disleksijas asociācija ir aicinājusi arī pievērst uzmanību šai problēmai. Un um, mums ir nepieciešams atr atrisināt šo autortiesību problēmu, lai varētu iespiest vairāk uh, grāmatas neredzīgajiem. Paldies! Herzlichen Dank! Liels paldies! Nākamais runātājs ir Berlingē kungs vienu minūtu. Grazie, signor prezidente! Liels paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs! Tas, ko mēs vēlamies, ir jauns līgums. Mēs vēlamies, lai tiktu panākt izņēmumi neredzīgiem cilvēkiem un vairedzīgiem cilvēkiem. Tā nav nekāda labdarība, tā ir viena no pamatiesībām. Eiropas Savienība līdz šim nebija aktīva šajā laukā, tāpat arī komisija. Manuprāt, mēs šeit rīkojamies pārāk konservatīvi, mēs centāmies boikotēt šo līgumu un vēlos norādīt arī uz grozījumiem, kur tika iesniegti Ženēvā novembrī, ar kuriem tika kavēta aktīvas darbības uzsākšana. Mums ir nepieciešams šis līgums, vai joprojām ir dažādi juridiski ierobežojumi, kas neļauj grāmatas publicēt braila rakstā vai elektroniskā veidā. Taču mēs nedrīkstam ar to atrunāties, sakot, ka šis līgums apdraudēs autortiesības. Paldies! Nākamā runātāja ir Blinkavičoits kundze, vienu minūti lūdzu. Europoje gyvena milijonai. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, mums ir miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā, kam ir nepieciešama pieeja grāmatām dažādos formātā, gan braila rakstā, gan digitālā formātā. Tomēr šīs grāmatas neinteresē izdevniecības, tāpēc tikai 5% grāmatu tiek izdotas eh, tādā formātā, kas varētu uh, būt eh, pieejamas neredzīgajiem un vairedzīgajiem. Un ļoti daudz problēma ir arī ar autortiesībām. Komisār kungs, vai jūs nedomājat, ka, ja mēs gribam tik galā ar šo situāciju, ir nepieciešams mainīt autortiesību likumus? Es gribētu aicināt padomi un komisiju atbalstīt saistošo nolīgumu, kas ļautu padarīt grāmatas pieejamākas. Pašlaik tiek sagatavots eh, nolīguma uzmetums, projekts, un mēs lūdzam to eh, Lietuvas neredzīgo vārdā. Herzlichen Dank. Lielas paldies. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Dabīgi, ka mums ir daudz vairāk runātāju nekā laika. Tad tikai 5 minūtes. Tādēļ es jums ieteiktu, mums ir desmit runātāju, un tad no katras politiskās grupas varēs izteikties viens, arī tie, kas nav piederīgi grupām. Tātad būs septiņi kolēģi, un ja tie iekļausies savā laikā, viens minūtes laikā, tad pārējie trīs arī varēs izteikties. Un ja tā nevarēs, tad varēs viņi pateikties saviem kolēģiem. Pirmais vienu minūti drīkst runāt Kuzaka kungs. Köszönöm a szót. A társadalom általában azt gondolja, hogy... Paldies. Principā sabiedrība uzskata, ka tādus runas traucējumi rada ierobežojumus. Lielākā daļā cilvēkiem ar ierobežojumiem nav piekļuvis informācijai, un šodien mēs runājam tieši par neredzīgiem un aklajiem cilvēkiem. Kérem tisztelt elnök urat, hogy jegyezze fel jegyzőkönyvbe. Most a... Es vēlos jūs lūgt ierik, ierakstīt protokolā šādas lietas. Man ir tulce, kura tulko zīmju valodā. Un tad es eh, lūgtu viņai pārtraukt man tulkojumu, jā, es lūdzu viņai pārtraukt man tulkojumu, lai jūs redzētu, cik grūti ir, kad nav piekļuve valodai. Un tā tad arī informācijai. Paldies Kozenkungām. Nākamā Frotkaus kundze. Vienu minūti. Herr prezident. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienībā ir mazāk par 5% grāmatu, kas ir pieejamas neredzīgajiem un vairedzīgajiem šie cilvēki. Vēlas piekļūt grāmatām vai nu brailu rakstā vai audio grāmatu sarakstā, r, r, iz, formātā vai savādāk. Uh, Mm, neredzīgiem nav pieejas grāmatām ne grāmatnīcās, ne bibliotekās. Bibliotekās ir nepieciešamas īpašas uh, vietas, kur var lasīt brāļa rakstā. Un ir jāpiekļūst arī grāmatām, kas ir elektroniskā formātā. Lielākā daļa šo cilvēku ir bez ienākumiem, viņiem ir ļoti maz naudas, un tāpēc pieeja grāmatām šiem cilvēkiem uh, ir jābūt par ļoti zemām cenām. Pat Eiropas Savienībai būtu jāizveido kat grāmatu katalogi visos formātos. Paldies! Herzlichen Dank. Jūs paldies. Nākamā runātāja viena minūti. Bilbao kundze. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, šodien es ļoti daudz e, reizes tika pieminēti neredzīgie un vairedzīgie. Tad, kad mēs runājām par uh, nākam, nākotnes stratēģijām, tad uh, mums ir ļoti ambiciozi mērķi, bet pašlaik ir tikai 5% visu grāmatu ir pieejamas neredzīgajiem un viņi ļoti vēlas lasīt. Šie neredzīgie būtu gribējuši dzirdēt, ka jūs strādāsiet pie tā, lai būtu e, izstrādāts juridiski saistošs līgums, lai viņiem nebūtu katru dienu jāatcerās, ka viņi ir e, ar invaliditāti. Komisāra kungs, strādājiet pie tā, lai e, mēs varētu viņiem piedāvāt kaut ko un atcerieties, ka mēs visi esam potenciāli invalīdi. Herzlichen Dank! Liels paldies! Nākamā runātāja - vienu minūtu Lichtenbergs kundze. Oh. Dank, Herr komis Paldies, komisār kungs, jūsu atbildi mani tiešām zināmā mērā lika vilties. Jūs, acīm redzam, vēlties palikt pie vecās sistēmas, ka ir nepieciešams sarežģītas procedūras un ka netiek nodrošināta piekļuve literatūrai. Tātad ka nebūs vairāk iespēju akliem un vairadzīgiem cilvēkiem. Mani tas skumdina tāpēc, ka tas nozīmē to, ka Eiropas Savienība bloķē solus priekšu šī nolīguma ietvaros, kaut gan pārējās līguma puses vēlas doties uz priekšu. Šeit mēs pazaudēsim lieliski iespēju. Jūs necīnaties par autortiesībām, jūs cīnaties pret cilvēkiem, uh, kuriem konvencija par invalīdu tiesībām nodrošināt tādas pašas iespējas piekļūt kultūras precēm kā visi citi cilvēki. Tiešām vēršos pie jums un apelēju, novāciet šīs barjeras un piekrītiet saistošam līgumam. Paldies! Nākamā runātāja viena minūte - Svinbens kundze. Thank you, Mr. President. I welcome the... Paldies, priekšsādātāja kungs. Man prieks par šo jautājumu no lūguma rakstu komitejas. Mums jāveicina grāmatas un cita veida izdevumi uh, brāla rakstībām vai audio formātā. Tagad um, ļoti nedaudz grāmatu ir pieejams alternatīvos formātos, tas ierobežo neredzīgo cilvēku izvēles iespējas. Mums um, jānodrošina lielāks um, grāmatu skaits alternatīvā formātā un racionālas cenas. Mums jāparūpējas par uh, attiecīgu programmatūru datoros, lai visiem būtu piekļuva literatūrai. Paldies! Lielas paldies, kolēģis kundzei. Nākamais runātājs ir pašs kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Problēmu s udelením výnimky z autorských práv na cezhraničnú distribúciu pre nich špeciálne vyrobených. Mums ir er, e, eh, jādara viss, lai varētu nodrošināt grā, pie grāmatām neredzīgajiem un uh, ir jāpieņem starptautiskais, starptautiskais līgums. Un tas būtu vislabākais risinājums. visi vajadzīgie un neredzīgie cenšas mainīt to viedokli, kāds ir Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments jau 2011. gadā runāja par potenciālu, kas mūs sagaida. Paldies! Paldies, kolēģi! Nākamā runātāja Sinklērs Kūns, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Esmu pateicīga par katru iniciatīvu, kas dod iespēju neredzīgiem cilvēkiem un redzes problēmām gūt labāku piekļuvi grāmatām. Visām dalībvalstīm un attiecīgām iestādēm jādara viss iespējams, lai pievienotos uh, VIPA Ženēvā, lai parakstītu saistošo līgumu. Šādi uh, Mēs eh, neatņemsim cilvēkiem iespēju gūt piekļuvi grāmatām un lasīt. Tas ļoti svarīgi. Es paldies, Sinklērs kundze. Mūsu solidaritāte nostrādāja, tādēļ varēs izteikties arī pēdējie trīs runātāji, tādēļ nākamais ir Jārkungs. Vielen Dank, Herr Präsident. Liels paldies priekšsēdājiem, paldies arī maniem disciplinētājiem runātājiem, kas runāja pirms tam. Esmu ļoti pateicīga man caunī kundzē, ka viņa sāka darbu ar šo rezolūciju un par ko ir runa. Šī rezolūcija norāda Kordovas pamatiesībām un Eiropas Savienības līgumu, kur nedrīkst, ar kur saskaņā nedrīkst būt diskriminācija Ar to lūgumu rakstu komiteja atkārto pagājušā gada parlamenta rezolūciju, kur jau mēs izteicāmies par juridiski saistošu risinājumu. Un komisāra kungs, jūs noteikti nu, saprotat mūsu apjukumu un nepacietību, ka mēs uzstājam, lai jūs ņemtu vērā šo parlamentu iniciatīvu un aktīvi strādāt, lai mums būtu saistošs līgums, jo laiks ir nobriedis un runa tiešām ir par visapdraudētākajiem par invalīdiem sabiedrībā, un viņiem ir nepieciešams saistošs līgums. Paldies! Paldies kolēģi kungam! Nākamais runātājs ir Rome Jorava querido intervenir porque francamente estoy. Paldies. Es godīgi sakot, esmu pārsteigts. 30 miljoni cilvēku Eiropā ir vairedzīgi, bet tikai 5% grāmatu ir tādā formātā, kādā viņu var ilsi, izlasīt. Bet tas ir tikai bagātajās valstīs, un kas notiek nabadzīgajās valstīs, tur pat nav 1%. Un ko tad dara Eiropas Savienība? nu, vienkārši aizstāvās ar ekonomiskiem principiem. Tā vietā, lai aizstāvētu pamatiesības, viņi tur kaut ko atvecinās. Mēs cīnāmies it kā par kaut kādu nolīgumu. Un tas ir ļoti vajadzīgs. Šie cilvēki vienkārši ir izslāpuši pēc lasīšanas, bet man pārsteidz tas, ka mums Eiropas parlamentā uh, ir jāicina komisija, kas šeit ir un padome, kuru mēs aicinātu, ja viņi te būtu. Uh, kas, pie kā viņiem ir jāturās. Būtu ļoti labi, ja šādas debatas varētu palīdzēt atrisināt tādu problēmu. Atsindank. Lielas paldies! Nākamā runātāja ir Vertmans kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, ir 30 miljoni cilvēku vairedzīgu Eiropas Savienībā. Viņiem netiek, viņiem nav tiesības, to starp tiesības grāmatām. Izteikšos tā, ka patiesībā šiem vairedzīgiem tiek liektas tiesības izglītībai, un šajos laikos, kad mēs iestājamies par labāku izglītību, tad mēs izkļaujam šos vairedzīgos, un šī diskriminācija ir jāizbeidz. Tātad tiešām iestājieties par vairedzīgajiem, dodiet viņiem tādas pašas tiesības un iespējas un tiešām rīkojieties. Paldies kolēģei! Un tagad divas minūtes komisijas vārdā komisāram Barņēram. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētā kungs. Pirmkārt, esmu ļoti apmierināts, cik um, emocionāla bija šī kritika un um, šie aicinājumi komisijas adresēm un es uh, jūtos uh, aizkustināts. Es uzskatu, ka jums ir taisnība. Šis jautājums tiešām ļoti svarīgs sabiedrībai. Runāt ne tikai par nerdzīgiem, bet vispār par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mūsu sabiedrībām, par cilvēkiem, kas cieš no slimībām un tā tālāk. Es runāju par pilsoņu Eiropu. Kā teica kolēģi, tie, kas ir vismazāk aizsargāti un arī ievainojami, viņiem jānodrošina vairāk piekļuves iespēju. Morganti kundze, Bazesku kundze, Vertmans kundze, Tikau kundze un uh, kolēģis no Spānijas. Um, citēja, cik daudz cilvēku Eiropā cieš no redzes problēmām. Un Kašmana kungam ir um, taisnība. Šobrīd notiek diskriminācija, kas mums nav pieņemama. Brenda Gastas un Svinbērnas kundze arī izteicās par šo tēmu. Mēs runājām ar starptautiskiem partneriem, atrodamies nepārtrauktā dialogā. Komisijai patīk parlamentu nostāju attiecībā uz to, kā uzlabot nerdzīgo personu situāciju. Bet pirms uh, iesaistīties šajā saistošajā līgumā, kā jūs to vēlaties, es esmu vispār atvērts uh, pret šo ideju, bet tam ir, zinām, pirms nosacījumi, jums tas jāsaprot. Mums jānosaka, kāds būs šī teksta saturs, lai risinājums būtu apmierinošs visiem un lai uh, šis teksts palīdzētu novērst arī šo diskriminācijas problēmas. Esmu pragmatisks, mani ļoti nodarbina šī problēma, es ar to nodarbojos jau no mana mandāta sākuma tieši šīs. Uh, problēmas, kas saistīts ar redzi, neredzēgo situāciju. Es uh, satikos ar attiecīgo organizāciju pārstāvjiem Briselē un citur. Es uh, pats 2010. gada septembrī parakstīju līgumu, lai izveidotu struktūras un tīklus, lai neredzīgajiem izdalītu eh, izdevumus, eh, kurus viņi varētu lasīt visā Eiropas Savienībā, tātad, lai izveidot tādu piekļuves platformu. Jūs redzat, es uzreiz eh, iesaistījos šajā darbā, sadarbojos ar neredzīgo organizācijām, ar izdevējiem, un mēs turpināsim darbu saistošā līguma virzienā. Šobrīd kompromisa teksts neatspoguļo visu to progresu, kas būtu jāsasniedz. Tas nepiedāvā pietiekami labus instrumentus, un es uh, varu atbildēt tā Harkins kundze un pārējiem, kas vēlas uh, īstu progresu, nevis vārdus un solījumus kā tad dažreiz notiek uh, komisijā ar uh, tehniskiem vai juridiskiem tekstiem. Šeit mums nepieciešams konkrēts progress uh, un mums jāanalizē saturs ļoti sīki. Un tā mēs arī pateicām visiem partneriem. Tātad, lai parakstītu saistošo līgumu, pirmkārt man nepieciešams uh, sāk, sākuma kolēģijas piekrišana un tad. Uh, padoms mandāts. Un es, kolēģis piekrišana man ir, tagad es uh, lūkšu padomēji man piešķirt mandātu. Un, nu, protams, komisija ir arī jānostājas manā pusē, bet pagaidām mēs vēl neesam tik tālu. Šobrīd ir dažas valstis, kur, kur valdības vēl nav ieņēmušās šo līniju, bet, bet man nepieciešams padoms atbalsts, un ja es to nesaņemšu, mums neizdosies iet tālāk. Tātad nākamo nedēļu laikā mums dalībvalstu līmenī jāatrod risinājums, un lai iet uz priekšu. Jau nākamreiz tiekoties ar padomas pārstāvjiem, es um, pieprasījuši šo mandātu. Es nezinu, vai es to saņemšu, es to ceru. Lūk, tāda ir situācija. Bet sākumā man nepieciešama arī komisijas kolēģijas piekrišana. Tad, eh, kā teicu, padoms mandāts un tad skatīsimies. Es uh, neesmu konservatīvs, un uh, man uh, prieks uh, par rezolūciju, kas ir sagatavota. Es to saku Maconī kundzei, un arī Kosā kungs izteicās par saistošo līgumu. Es um, saprotu šos argumentus, un um, es vēlos um, godīgi ar jums runāt un izskaidrot, kādas problēmas tagad uh, man ir ar um, šo jautājumu, bet es tikpat godīgi teikšu, ka es vēlos iet uz priekšu un kā mūsu uh, kustības virzieni sakarīt šajā gadījumā. Paldies! Liels paldies komisāru kungam par šo detalizēto atbildi. Es domāju, ka tas ir arī piemērot šiem jautājumiem. Beigās mums ir arī Rezolūcijas priekšlikums no lūguma rakstu komitejas rītdien 12. būs balsojums par šo jautājumu, un tāpēc šobrīd nobeigsim šo punktu. Nākamais darba kārtībā mums ir Simona kunga ziņa.